Okay, colleagues. Kolēģi. Mēs varētu sākt sanāksmi. Good morning, everybody. Uh, Labrīt visiem. With the adoption of the agenda. Mēs varētu sākt ar darba kārtības pieņemšanu, vai kādas piezīmes ir nav. No? Tad mēs sāksim ar priekšsēdētāju paziņojumiem. Vispirms es gribu jums piedāvāt sekojošu rekomendāciju nozīmēt Mecels kundzi par referenti par četriem ziņojumiem par attiecībā uz dalību Eiropas patvērumu atbalsta uh, birojā Šveicē, Lihtenšteinā, Islandē, Nor Norvēģijā. Vai ir iebildumi? Nav. Tālāk otrā lieta, otrais paziņojums. Mutiskais jautājums par vīzu politiku ar rakstisko procedūru 22. janvārī koordinātori piekritā piedāvāt mutisku jautājumu komisijai par vīzu politiku, lai to iesniegtu plenērā pēc iespējas ātrāk. Šodien tas ir jāpieņem. Ja nav nekādu iebildumu, mēs to iesniegsim plenēram. Iebildumu nav? Nav. Un visbeidzot, eh, mazliet saimniecisks jautājums par valodu režīmu. Mums ir pieejamais tulkojums tāds kā ir, bet somu, igauņu, maltiešu un kru, uh, horvātu valoda no rīta nebūs pieejama, un pēcpusdienā dāņu, somu, čehu, igauņu, latviešu, maltiešu valoda nebūs pieejama. Šeit rakstīts, paldies par sapratni, es ceru, ka jūs tiešām saprotu, mēs diezgan bieži mm, ciešam no valodu trūkumu. Mums vajadzēja tagad skatīt trešo jautājumu, bet referenta referentes Gabrielas kundas vēl nav klāt. Tāpēc mēs skatīsim ceturto punktu. Grozījuma izdarīšana lēmumā 2581, ar ko izveido Eiropas policijas akadēmiju, Misis Gala ir referente. Šodien mēs runājam par iniciatīvas priekšlikumu no 25 piecām dalībvalstīm, lai pārcelt cepola aģentūru no Bramšils uz Budapeštu. Un tas ir steidzams jautājums, jo uh, apvienotās karalists valdība ir norādījusi, ka tā slēgs esošo um, akadēmijas uh, vietu šajā vasarā. Un tāpēc Pirms Eiropas parlamentu vēlēšanām šis jautājums ir jāatrisina. Es dodu vārdu Mrs. Eh, Galāju un pēc tam ēnu referentiem un citiem deputātiem. Galas kundze, lūdzu. Paldies. Kā jūs jau norādījāt, mēs esam nokļuvuši tādā situācijā, kad ir pilnīgi skaidrs, ka CEPOL šīs aģentūras no, novietnes jautājums ir jārisina steidzami, jo e, jādomā, ka ir svarīgi, lai šī te aģentūra kārtīgi darbotos, un tāpēc ir nepieciešams atrast jaunu atrašanās vietu. Kā mēs jau runājām mūsu komitejām, jau iepriekš vairākas reizes mēs uzskatām, ka ir būtiski, lai šī aģentūra, kas tagad kārtīgi darbojas un ir ļoti svarīga, tā ir svarīga uzdevuma, e, tā ir jāpaliek neatkarīgai. Tāpēc ir jāatrod piemērota vieta šādam darbam, lai tas varētu turpināties Šī iniciatīva no 25 dalību valstīm ir pienākusi. Es ļoti priecājos, ka situācija ir gājusi šādu ceļu. Ar šo procedūru parlamenta e, prioritātes tiek e, saglabāts, un tas ir e, koplēmumu procedūra, un tas ir ļoti svarīgi kā es jau pasvītroju, es tiešām domāju, ka ir svarīgi Mm, nodrošināt neatkarīgu darbību šai aģentūrai, un labākais risinājums ir jāatrod. Tāpēc es savā ziņojuma projektā iekļāvu šo 25 dalību valstu priekšlikumu, lai vietu pārceltu uz Budapeštu. Ir vēl viens jautājums par Sepolu nākotni. Arī tas ir iekļauts manā ļoti īsajā ziņojumā jo mums visiem ir skaidrs, ka Sepol ir jāpadara saskanīgam ar uh, Lisabonas līgumu. Sepol ir jāspēlē arī uh, liela loma jaunās apmācības uh, schēmās un tāpēc mums ir jāuzdod jauns, jāizveido jauns mandāts. Es esmu lūgusi komisijai pārskatīt Sepol noteikumus un drīz tam arī vajadzētu noteikt, notikt. Šie ir galvenie elementi šajā īsajā ziņojumā, un es esmu atvērta uh, sarunām ar ēnu referentiem, lai atrastu vislabāko veidu, kā uh, ievērot šo te steidzamību un gūtu atbalstu pirms, pirms eh, mūsu sasaukuma beigām. Uh, Grozījumi, grozījumi iesniegšanas termiņš ir 4. februārs. Liels paldies! Paldies, ēnu referenti Gunces kundze. Liels paldies! Tikai dažus vārdus, jo mēs esam par to daudz runājuši, un mūsu grupa piekrīt, ka ka mums eh, jānodrošina sepalu neatkarība no vienas puses, un otras puses mēs piekrītam, ka jautājums ir steidzīgs, Bramšviela tiks slēgta, sepalam ir jāatrod jauna e, galvenā mītne, un mēs zinām, ka padomi ir piekritusi Budapeštai. Jautājums ir, vai mēs varam pabeigt šo šajā sa sasaukumā jautājumu risināt, un es piekrītu šim te grafikam, es ceru, ka mēs paspēsim. Uh, Ir arī grozījuma iesniegšanas termiņš, bet uh, mums ir jāturpina šo lietu uh, vest tālāk. Paldies, mm, De Junga kungs. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Paldies referentē par ievadu esmu mazliet vīlies par to, kā mēs skatām šo lietu. Protams, mēs visi piekrītam par koplēmumu procedūru, tur jau nekādu strīdu nav, bet es cerētu, ka šis parlaments, ja jau tas ir iesaistīts koplēmumā, tad tam vajadzētu nopietni strādāt un skatīt arī alternatīvas. Es īsti nesaprotu, kāpēc iemesls, ka Sepolam vajag neatkarīgu mandātu, un nu, tas nozīmē arī to, ka mēs, eh, mēs balsojam eh, līdzīgi kā padomu balsoja par atrašanās vietu. Varbūt es esmu palaidis garām diskusijas par dažādām eh, disku, alternatīvām šajā telpā, kur varbūt dalību valstis ir izteikušās. Mēs esam uzklausījuši tikai Ungāru piedāvājumu. Uh, Ja mēs gribam skatīt šo lietu nopietni un ļoti ātri, tad mums nevajadzētu būt nekādām problēmām, jo mēs patiešām varam pieņemt lēmumu balstoties uz alternatīviem. Bet es esmu palaidis garām šīs diskusijas vispār. Nu, un es nezinu, vai var tā vienkārši ātri piekrist Budapeštai kā atrašanās vietai Vēl citā budžeta kontrolas komitejā mēs centāmies ļoti kritiski izskatīt aģentūru atrašanās vietu skaitu uz, uz šo, ja piemēram Eiropols, kur ir daudz policijas informācijas, un tā ir vienā vietā, un policisti tiek apmācīti kaut kur citur, tad diez vai tas atbilst mūsu mērķiem, nu, arī skatoties no budžeta kontrolas komitejas. Man būs grozījumi, lai mēs nepārāk sasteigtu visu šo lietu. Paldies! Paldies! Komisijas vārdā. Well, does the commission want to have the floor? I have an indication. Vai komisija grib izteikties? Man šeit nekas nav teikts. Nē, Sirsen kungs vai kundze gribētu izteikties laikam lūdzu. Uh, good morning. Um... Paldies. Labrīt. Es esmu no vi nodaļas, kas atbild par policijas sadarbību un attiecībām ar Eiropolu un Sepolu. Ja atļausiet, es pastāstīšu, ko domā komisija attiecībā uz šo jautājumu. Iespējams, jūs jau zināt, ka komisija pieņēmusi atzinumu par dalību valstu iniciatīvu. 26. janvārī tas notika. Šis eh, atzinums tika tas izvērtē iniciatīvu balstoties uz trīs galvenajiem elementiem. Viens bija par funkcionālām sinerģijām starp atbalstu policijas sadarbībai, ko nodrošina Eiropola, un otras puses apmācība likumsargiem, kas ir galvenais uzdevums Sepol. Otrs elements bija izdevuma racionalizācija, kā jūs zināt, saskaņā ar rekomendāciju, ko kopējā pieeja piedāva um, vairākas institūcijas. Trešais elements arī ir būtisks. Mēs esam izdarījuši novērtējumu salīdzinot ar esošajām sarunām par komisijas priekšlikumu uh, par regulu, kas ir iesniegts un kas joprojām tiek apskatīts padomē. Šī uh, iniciatīva mm, nesaskan ar šo iniciatīvu. Uh, mēs uh, pēdējā laika, pēdējos mēnešos esam uh, uzmanīgi uzklausījuši diskusijas, ko saka padomu pado, dalībvalstis, kuras izteikušās pret priekšlikumu, kas nācis no komisijas attiecībā uz saplūšanu, un tāpēc mēs mēģinājām atrast alternatīvu šim priekšlikumam, ņemot vērā, lai mums būtu šie divi mērķi, kurus jau pieminēju, atbalstīti. Mēs esam apskatījuši vairākus pārdomu uh, punktus. Uh, tas būtu runa par Hāgu. Iespējams, ka tas nesaskan ar to, ko jau teica referente, ka divas aģentūras neatkarīgi darbojas. Un visbeidzot, viens grozījums, kur iesaka referente, uh, par aicinājumu komisijai novērtēt padomas lēmumu efektivitāti un e, saskaņot to ar e, Lisabonas līgumu. Mēs uzskatām, mēs, ka mēs varam atbalstīt referentes nostāju. 18 mēneši, mūsuprāt, ir pietiekoši gan no politiskā un tehniskā viedokļa. Uh, lai novērtētu, kā labāk modernizēt SEPOL aģentūrai likumisko ietvaru un arī nodrošināt pārmaiņas, kas notiks mūsu institūcijā. Mēs ļoti pozitīvi raugāmies uz iespēju nāk klajā ar priekšlikumu, lai padarītu šo sepolu vairāk atbilstošu Lisabonas līgumam šajā referents noteiktajā termiņā. Paldies! Vai prezidentūra vēlētos eh, komentēt šos jautājumus. Thank you, Madam Chair. Uh... Paldies, priekšsēdētājs kundze. No padomjas puses eh, mēs eh, arī saprotam šo problemātiku un to, ka ir nepieciešams risinājums. Un Mums jau bija sanāksme, lai izskatītu tekstu, kas tika piedāvāts no 25 dalībvalstu puses, un regulas eh, priekšlikumā netika veikti nekādi grozījumi. Mēs eh, novērtējam to, ka no Eiropas parlamenta puses darbs jau ir intensīvi sācies, un mēs varam sadarboties, lai nodrošinātu to, ka attiecīgie grozījumi likumdošanā tiek veikti savlaicīgi. Es domāju, ka mums vis, mūsu visu interesēs ir um, saglabāt uh, aktīvu cepalu darbību un uh, neturēt uh, tā darbiniekus neziņām. Paldies, atgriežamies pie referents kundzes. Paldies! Uzklausot um, viedokļus, um, es tikai vēlētos uh, vēlreiz uzsvērt, ka mums būtu jāvienojas par to, ka ir ļoti būtiski saglabāt um, korektu šīs aģentūras uh, darbību, jo tā veids ārkārtīgi svarīgu un derīgu darbu, un to darīs vēl vairāk nākotnē. Līdz ar to visu mūsu interesēs ir nodrošināt to, lai šīs aģentūras darbība netiktu apdraudēta. Līdz ar to es, kā referente, uzskatu arī, ka to var paveikt viss labāk, ja šīs aģentūras neatkarība ir saglabāta, un līdz ar to es uzskatu, ka šāda veida ieteikums un tas, ko es iekļāvu ziņojumā, varētu būt laba vai pat vislabākā alternatīva cepolu. Un, protams, esmu atvērta diskusijām ar ēnu referentiem, mums būs vairākas sanāksmes. Uh, ar ēnu referentiem, tad mēs analizēsim grozījumus un ar tiem atgriezīsimies komitejā. Paldies! Paldies! Es domāju, ka referente jau teica, ka termiņš grozījuma iesniegšanai būs 4. Eh, februāris eh, pēcpusdiena. Iepriekšējā ziņojuma referents vēl nav ieradies, līdz ar to pievērsīsimies eh, nākotnējiem ziņojumam. Nākamam ziņojuma laiks gan ir paredzēts eh, bez 20.10. Vai mēs varētu turpināt darbu, gaidot iepriekšējo referentu? Es domāju, ka mēs varam sākt, jo daļa ēnu referentu vismaz ir šeit. Labi, tad sāksim. Yes, thank you. Okay, that brings us to point five. Labi, tad pievērsīsimies piektajam darbkārtības punktam - tiesu iestāžu darbības novērtējums krimināltiesību jomā un tiesiskums. Eiropas komisija ir izstrādājusi jaunu instrumentu, lai izvērtētu na nacionālās tiesu sistēmas eh, attiecībā uz civilo un administratīvo uh, tieslietu sistēmu. Taču izvērtēt uh, kriminālo ties, krimināla tiesību sistēmu ir arī dzen ārkārtīgi svarīgi, ņemot vērā to, cik lielā mērā tā, šī joma ir saistīta ar pamatiesību un tiesiskuma jautājumu. Došu vārdu referentiem, pēc tam komisijai un prezidentūrai, ja tās vēlēs, vēlēsies izteikties. Un pēc tam būs uh, laiks debatēm. Paldies! Tas uh, Ir vēl viens jautājums, kurā ļoti saspringts laika grafiks, jo komisija nāk uz klajā ar paziņojumu. Nāks klajā ar paziņojumu šajā jautājumā marta sākumā, un mēs ceram, ka varēsim no komitejas puses nākt klajā ar vēstījumu. Cerams, ka gūsim atbalstu šajā jautājumā. Un jāpiebilst, ka mēs procesu sākām gandrīz pirms gada, šķiet pagājušā aprīlī. Koordinātori apstiprināja šo dosie, un pēc tam bija sanāksmes eh, ar eh, jūrī komiteju, bija diskusijas par kompetenci, un mēs mainījām virsrakstu, skaidri definējot to, ka runa ir par eh, kriminālu tiesībām un tiesiskumu. Mēs bijām nedaudz pārsteigti arī par to, ka mēs gan vienojāmies eh, ar jūriju komiteju, ka tā ir visu komiteju kompetence. Jūri tomēr vēlējās iesniegt eh, atzinumu, bet šķiet, ka tagad viss ir nokārtots, jo viņu atzinuma gala termiņš ir eh, nākamā pirmdiena, un tad balsojums būs 11. datumā. Mums ir jābalso komitejā 12. datumā. Tas ir pats pēdējais brīdis, lai noslēgtu šo procedūru šī mandāta laikā. Es eh, vēlētos eh, uzsvērt to, ka bija vairākas sūdzības un bija kolēģi, kas teica, ka nav laika, lai izstrādātu grozījumus un piestrādātu pie kompromisa. Uh, Taču ir skaidrs, ka tā nav mūsu vaina, jo mēs strādājam pie šī dosie jau kopš pagājušā gada aprīļa. Mēs pat esam sākuši gatavoties vēl agrāk. Es ceru, ka mēs um, varēsim noslēgt darbu pie šī dosie saulaicīgi. Esam saņēmuši 73 grozījumus. Tie pievienoja jaunus elementus mūsu priekšlikumam, un mēs sākām strādāt pie kompromisa grozījumiem ļoti salaicīgi. Vakar mums bija ēnu referentu sanāksme. Mēs uh, sākām jau diskutēt par kompromisiem. Ir četri galvenie priekšlikumi. Viens ir paplašināt uh, aptvērumu iekļaujot um, krimināltiesību aspektus un izveidot sasaisti ar ekonomisko semestrie pusgadu. Ir svarīgi paplašināt šo aptvērumu. Un tajā pašā laikā šim novērtējumam, kas ir e, paplašināts, ir jāatspoguļo arī sasaiste ar ekonomisko pusgadu, jeb semestri. Komisijas eh, paziņojumā cerams būs atspogļot arī šie jautājumi un būs eh, atspogļots iespējās izmaiņ, iespējamās izmaiņas nākotnē, lai padarītu to kā neatkarīgu instrumentu. Mēs vēl arī pieprasām mehānismu situācijā, kad ir nepieciešama ātra atbilde, ir arī vairāk grozījumu, kas to atspoguļo. Trešais piedāvājums ir regulāras eh, pāraudzības mehānisms, kas ir nepieciešams, vairāk grozījumi atspoguļo un nostiprina šo aspektu. Un mēs šajā priekšlikumā izstrādājam arī aspektus, kas ir saistīti ar um, institūciju ciešāku sadarbību, kā arī tāda mehānisma izstrāde, kas nodrošinātu ciešāku sadarbību starp uh, komitejām, kā Libe, Juri un cilvēktiesību komiteju. Šīs ir galvenās uh, apakšjomas. Uh, un mēs arī aprakstām Nacionālo parlamentu lomu vienā no pantiem. Tātad es ceru, ka šeit būs intensīvs darbs un es aicinu kolēģis atbalstīt šo dosie, ņemot vērā to, ka uh, Ļoti īsā laikā mums ir jāpanāk rezultāti. Nākamnedēļ Strasburā jau ir jāstrādā ar kompromisu grozījumiem. Tādēļ lūdzu palīdziet noslēgt darbu pie šī dosiem. Paldies, Konces kundze. Tagad vaicāšu komisijai, vai komisija būtu kas um, piebilstams. Vai Grieķijas prezidentūrē būtu kas piebilstams? Nē. Vai kāds kolēģis vēlētos komentēt? Lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es eh, sveicu šo eh, ziņojumu, sveicu referenti par padarīto darbu. Kopsilkums, ar kuru jūs nācāt klajā vakar, un šobrīd ir ļoti veiksmīgs. Uh, Taču mūsu grupas galvenās bažas ir saistītas ar to, ka, ja mēs to skatām ekonomiskā semestra kontekstā, tad uh, tas uh, varētu sarežģīt šo procedūru. Ir skaidrs, ka šeit runa ir par uh, ekonomisko pusgadu, un līdz ar to tajā gadījumā būtu jāuzsver tieši ekonomiskais aspekts. Dažos gadījumos varētu būt zināma interference, un līdz ar to mēs vēlētos koncentrēties uz uh, tiesiskumu un um, paplašināt uh, šo novērtējumu, iekļaujot arī krimināla tiesības, kā jau to teica referente. Bet tas nozīmē arī to, ka mums būtu nepieciešams mehānisms, kas uh, skatītu visus mehānismus, tos starp arī ekonomiskos, bet sevišķi vispārējos tiesiskuma mehānismus kā jau to teica referenti. Manuprāt, tas būtu vissvarīgākais. Es domāju, ka mēs varētu ātri strādāt, izvēloties tādu pieeju, kā to ieteica referente, un, protams, sadarbojoties kompromisu jautājumā. Paldies, nākamā runātāja. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Arī es vēlos pateikties referentei par darbu, kas ir padarīts ļoti ātri ņemot vērā saspringto laiku grafiku, priekšsēdētāja konferences eh, pieņemtā lēmuma dēļ. Mēs, eh, protams, eh, strādāsim pie kompromisa, taču ņemot vērā to, ka šis dosie vismaz parlamenta līmenī ir skatīts ļoti ātri, turpretim kvalitāte ir ļoti augstā līmenī, paldies eh, par šo darbu. Mēs gan šeit nesam ļoti daudz skatlīgi, taču tie, kas ir šeit, pilnībā piekrīt eh, šāda, šādai eh, krimināltiesību jomas un tiesiskuma novērtējuma sistēmai, un, kas ir ļoti būtiski, sevišķi ņemot vērā demokrātijas un tiesiskuma principu ievērošanas nozīmību. Un Tas attiecas uz visām dalību valstīm. Ņemot vērā pašreizējos uh, situāciju un to, kas notiek mūsdienās, uh, es domāju, ka ir būtiski atgādināt pamatiesības un principus, kas ir iekļauti līgumos, hartās un citos uh, tiesību aktos, kas regulē mūsu institūcijas un kas nevienmēr nav ievēroti. Nevienmēr ir ievēroti. Strādājot pie grozījumiem, referente strādāja ļoti ātri, jo mēs ļoti ātri varējām iepazīties ar veselu virkni interesantu grozījumu. Es vēlētos eh, uzsvērt tikai pāris grozījumus, kas man šķita sevišķi interesanti. Vispirms um, nevajadzētu šeit izveidot uh, tādu kā statistikas un uh, tabulu apkopojumu un salīdzināšanu uh, starp dažādiem grafikiem. Vajadzētu to drīzāk izmantot kā izvērtēšanas instrumentu par to, kā darbojas uh, tiesu sistēma dalībvalstīs. Tāpat kā kolēģi, kaut arī es esmu nedaudz iedrošināta, es tomēr pažījos par to, ka komisija ir iztēlojusies, ka varētu skatīt šo instrumentu ekonomiskās izaugsmes un ekonomiskā semestra kontekstā. Parlamentam jau vairākus gadus eh, ir jādomā par šādu instrumentu, un tad, nu, beidzot, šis dosie eh, ļaus uh, veicināt šāda instrumenta un šāda izvērtējuma izveidi. Runājot par novērtējumu mehānismu un pamatiesību ievērošanas eh, jautājumiem dalībvalstīs, arī šeit jāteic, ka parlaments jau sen ir izteicis šādu lūgumu, un mēs vēlamies, lai komisija īstenotu šādu mehānismu. Tas e, ir Lūija Mišela ziņojuma e, kontekstā, kas tika tāda pieteikts jau pirms vairākām nedēļām, un šeit mēs varam runāt par e, pārkāpumu un sankciju procedūras ieviešanu, kas ir ļoti būtisks jautājums. Vēl viens elements, par kuru es vēlētos runāt, grozījuma sakarā ir tas, kā holistiski izvērtēt tiesu sistēmu, ja dalībvalstis uh, atsakās uh, sniegt attiecīgos uh, datus. Tad būs tādas pustukšas tabulas un tukšumi, kurus nekādā veidā nevarēs izmantot par labu šī instrumenta funkcionalitātei. Tādēļ būtu nepieciešams veicināt to, lai visas dalībvalstis eh, iesniegtu nepieciešamos eh, datus un skaitļus institūcijām, un ne tikai Eiropas Savienības institūcijām, bet arī Eiropas padomes institūcijām, lai būtu tiešām tāds ļoti efektīvs instruments un nevis vienkārši datu apkopojums. Un visbeidzot noslēgumā vēlētos teikt, ka Kaut arī sanāksmes uh, ir ļoti bieži šobrīd, vakar bija viena un tūlīt būs viena Strasbūrā, es tomēr priecājos par to, ka mēs esam diezgan ātri panākuši vienošanos un esam izstrādājuši tādu stingru nostāju par šiem fundamentālajiem jautājumiem, un sevišķi mūsu komitejai. Paldies arī par ziņojumu tātad mūsu referentē. Paldies. Es saprotu, ka komisija ir ieradusies. Vai es gribētu izteikties par šo ziņojumu? Komisija. Thank you, Chair. Paldies priekšsēdētāji komisija. Cieši seko diskusijām šajā komitejā par tieslietu novērtējumu, kriminālu tiesību jomā un tiesiskumu jomām. Sarunas par šīm divām tēmām, kuras nevajadzētu sajaukt, e, tās jau notika novembrī konferencē, kur arī deputāti no šīs komitejas aktīvi piedalījās diskusijās kā runātāji. Par e, tiesu iestāžu darbības novērtējumu, tur ir aicinājums novērtēt visas, krim, eh, visas eh, tiesību jomas, ne tikai civilu un administratīvo eh, ties, tiesību jomu. Un komisija gribētu pasvītrot, ka šāda attīstība var notikt tikai pakāpeniski, nevis pārlikt no vienas brīža citā, un mums ir jāizniedz grozījumi, lai tas notiktu. Uh, Par tiesiskumu Barozo kungs jau teica savā paziņojumā, ka komisija strādā pie paziņojuma, kas uh, tiks piedāvāts šajā pavasarī. Priekšsēdētājs Barozo teica, ka jāsavieno politiskā pārliecība un pārkāpuma procedūras no vienas puses un septītais pants pār to, ka, uh, ka dalību, tiesība, dalību valstīm var uh, apturēt tiesības. Um, komisija ir liela loma, uh, kas kalpo kā tiesnes, un mēs strādājam šajā tiesiskumu ietvarā. Galvenais princips ir tāds, ka šīs ietvars tiek aktivizēts situācijās, kad notiek m, mm, pastāv sistēmisks uh, risks tiesiskumam. Fundamental importance un šajā ziņā notiek kādi pārkāpumi. Daži grozījumi šai ziņojumam no referentes pasvītro, ka nepieciešams efektīvs mehānisms šajā e, līmenī krīzes situācijās. Ja notiek e, sistemātiski pārkāpumi tiesiskuma jomā. Un tas saskan ar Barozo kunga teikto. ES institūcijām ir jābūt gatavām risināt šādas mm, kritiskas situācijas ar likumdevēju spēku un e, vienlīdzīgi izturoties pret visām dalībvalstīm. Paldies! Paldies! Un tagad dosim atkal vārdu referentei noslēgumu vārdiem. Liels paldies! Pateicos visiem kolēģiem! par viņu komentāriem, par komisijas pārstāvu teikto. Es dzirdu to, ka mēs aptuveni ejam vienā virzienā. Arī Barozu kungs savā paziņojumā ir izteicies un balstoties uz visu darbu, kas paveikts šajā komentē, arī Luija Mišela ziņojuma un cita ziņojuma, kas visi aicina izveidot mehānismu, kas ir efektīvs, kas ir sabalansēts un kur nebūtu nekāda dubulta standarta, kas balstītos uz faktiem un novērtējums būtu balstīts uz faktiem. Tātad tas ir kaut kas tāds, ko mēs visi gribētu uzsvērt šajā ziņojumā. Mēs turpināsim darbu. Pateicos saviem kolēģiem, kuri labprāt strādā, ļoti ātri strādā. Cerēsim, ka Mm, mums pienāks kādas ziņas arī no komisijas, uzsverot to pašu, ko uzsveram mēs. Diskusijas iepriekš ir bijušas ļoti garas un cerēsim, ka būs rezultāts visai ātri. Mēs jau esam redzējuši, ka viss notiek pamazām, nekas nenotiek vienā mirklī, tas nav reāli Bet mēs saprotam, ka mums ir vajadzīgs laiks, un mums šie rīki ir jāizveido, un, un tuvākajā nākotnē cerēsim, ka tas arī notiks. Paldies! Turpināsim darbu pie šī jautājuma. Paldies! Gabrielas kundzes joprojām šeit nav. Es uh, ieteiktu līdz desmitiem uztaisīt pārtraukumu un tad turpināt ar balsošanu.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

Colleagues, can I ask everybody to take... Kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas, mēs sāksim balsot. So can... Kolēģi, mēs varētu sākt balsot. Lūdzu, ieņemiet vietas. Kolēģis. Kolēģi. Kolēģis, uh, like the... Es gribētu sākt balsojumu, bet cilvēki vēl nāk iekšā, un tāpēc izmantošu pāris minūtes, uh, aicināšu Gabrielas kundzi, kur ir nu pat atnākušas, lai viņi pastāstītu par sarunām attiecībā uz regulas pieci. Um, par, par tām valstīm, kurām nepieciešams, kuru pilsoņiem nepieciešama vīza iekļūšanai Schengenā un tām, kurām nav šādas vīzas nepieciešamības. Citādi. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies, ka devāt man vārdu, lai informētu kolēģus par sarunām jautājumā, par kuru mēs balsojām, gribēju atgādināt, ka tātad mēs par to balsojām 21. novembrī Strasbūrā. Pāris ievadvārdu. Mēs zinām, ka parlaments grozīja sākotnēji piedāvāto tekstu no komisijas puses, un tas eh, tātad paredzēja grozīt sarakstu ar 16 eh, valstīm. Parlaments eh, veica grozījumu iekļaujot eh, apvienotos Arabu Emirātus, Peru un Kolumbiju. Un bija vēl divi citi grozījumi, no kuriem pirmais eh, ir par to, ka mēs vēlētos iekļaut kritērijus, uz kuriem balstoties notiek šis, eh, š, šī pārcelšana, un tas būtu jāiekļauj pantos un nevis apcerumu punktos. Šeit runa ir par pamatiesībām, Tātad un vēl viens grozījums par tiesībām informēt parlamentu par esošajām sarunām. Šobrīd mēs varam teikt, ka sarunas, proti pirmais trilogs notrisinājās 8. Eh, janvārī padomē, un mums eh, izdevās vienoties, lai sāktu strādāt pie šī dosie. Pirmais trilogs bija ļoti auglīgs un mēs pavirzījāmies uz priekšu sarunās, taču kompromisu nepanāsām. nepanācām. 28. janvārī, proti šonedēļ, bija vēl viens trilogs un turpinām diskusijas, lai panāktu kompromisu šobrīd tātad jārod risinājums, kas būtu pieņemams visām trim institūcijām. Un runājot par Kolumbijas, Peru un apvienoto Arābu Emirātu iekļaušanu, par to vienojāmies. Peru un Kolumbija, nu, šī pārcelšana norisināsies atkarībā no komisijas izvērtējuma. Un šis izvērtējums tiks arī paziņots parlamentam. Vēl viens jautājums, kā jau es to teicu, runā par um, grozījumiem un kritērijiem, kas ir nepieciešami, kā arī par komisijas pienākumu informēt parlamentu. Šajā jautājumā mēs uh, esam uz pareizā ceļa, pašlaik uh, formulējam jaunus priekšlikumus, lai rastu kompromisu. Un šī iemesla dēļ mēs vēlējāmies trešo trilogu nākamnedēļ Strasbūrā. Lūk, šāda ir pašreizajā situācija šī dosie izskatīšanā, kas ir ļoti būtisks mums visiem. Vēlējos informēt visus kolēģus un paldies par doto iespēju to izdarīt. Gabriel. Paldies, Gabrielas kundze. Domāju, ka visi ir sanākuši. Varam sākt balsojumu. Sastais punkts - Eiropas Savienības aģentūra tiesība aizsardzības sadarbībai un apmācībai Eiropola un lēmumu 2971 un 2581 atcelšanu. Referents ir Demēras kungs. Referenta kungs, vai jūs gribat izteikties? Muchas gracias, señora presidenta. Paldies, priekšsēdētāji. īsi vēlētos uh, eh, sirsnīgi pateikties par darbu, ko ir iegūties referents un arī par iesniegtiem grozījumiem. Es domāju, ka mēs, uh, raugoties no savas politiskās perspektīvas, esam izteikuši iebildumus vai komentārus, bet uh, tomēr ir ļoti liela vienprātība. Sirsnīgi paldies! We'll... Sāksim balsot. Pirmais balsojums par, par bloku, par vairākiem grozījumiem. Kas par? Pret? Pieņemts. 23. grozījums par. Kurš par? Pret? Noraidīts. Jūs vēlaties pārbaudīt? Labi, pārbaudīsim. Sākam balsot par 23. grozījumu. Visi nobalsoja. Beidzam balsot. Tiešām noraidīts. 23 balsis pret. Labi. 23. Mēs par 23. nobalsojam to noraida. 194. kurš pār, kurš pret, noraidīts. 25. kurš par, pret, pieņemts. Pirmais kompromiss, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrais kompromiss, kurš par, kurš pret, pieņemts. 205. kurš par pret noraidīts. 206. kurš par pret noraidīts. 207. kurš par pret noraidīts. Trešais kompromiss, kurš par pret pieņemts. Ceturtais kompromiss par pret noraidīts pieņemts. Piektais kompromiss par, pret, pieņemts. Divsimt piecpadsmitais grozījums par, pret, noraidīts, bet es gribētu pārbaudīt 215. grozījumu. Everybody voted. We closed the vote. Slēdzam balsojumu. Pieņemts. Divdesmit devītais, trīsdesmitais grosījums, abi kopā, kurš par? Pret. Noraidīts. Sestais kompromiss, kurš par? Pret. Pieņemts. 222, 224, 226, kurš par, kurš pret. Pārbaudīsim. Laikam ir pieņemts, bet neesmu pārliecināti. Balsojam par 222, 224, 226 visiem kopā. Vai visi nobalsojuši? Slēdzam balsojumu. Jā, noraidīts. Ļoti labi, ka pārbaudīja. 223. Kurš par? Pret. Noraidīts. 225. par? Pret. Pieņemts. 227. par? Pret. Noraidīts. Septītais kompromiss. Kurš par? Pret. Pieņemts. 231. Kurš par pret? Pieņemts. 33. Kurš par? Nē, nē, tas atkrīt. 3, 234. par pret. Noraidīts. 233. Kurš par pret? Noraidīts. 34. Kurš par pret? Pieņemts. 234. par pret pieņemts. 35. par pret pieņemts. 36. 37. par pret pieņemts. 235. ar mūtisku grozījumu no referentu. To vajadzētu pieņemt, kā apsvēram punktu 10. Pieņemts. 38. par pret pieņemts, 39. par, pret, pieņemts, 40. par, pret, pieņemts, 236. par, pret, noraidīts, 237. par, pret, pieņemts, 8. kompromiss par, pret, pieņemts,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 pieņemts. 251. par, pret, noraidīts. 11. kompromiss par, pret, pieņemts. 12. kompromiss par, pret, pieņemts. 43. trešais otrā puse par, pret, pieņemts noraidīts laikam, bet es vēlos pārbaudīt. 43. grozījums otrā daļa. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamie tur atkrīt. 13. kompromiss pār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 pieņemts. 265. par, pret, nē, tas atkrīt, 50. par, 50. par, pret, noraidīts. 266. par, pret, noraidīts. 268. par, pret, noraidīts. 267. par pret noraidīts. 269. par pret noraidīts. 270. par pret noraidīts. 271. referenta mutisko uh, eh, piebildījis, ka kurš par at, mm, pieņemts. 51. par pret pieņemts. 52. par pret noraidīts. 272. par pret pieņemts. 273. par pret pieņemts. Gribam pārbaudīt, labi, pārbaudosim 273. grozījumu. Vai visi ir nobalsojuši? Slēdzam balsojumu. Pieņemts. Es, atv es atvainojos noraidīts. Es neredzu ekrānu pārāk labi. Jā, tā jau labāk. Mm, palīdziet man, lūdzu. 200. 56. par pret pieņemts. 282, 312, 314 visi kopā par pret. Ļoti līdzīgi rezultāti es gribētu pārbaudīt elektroniski lūdzu. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Jā, kolēģi, celiet rokas, jo citādi mums katreiz būs jāpārbauda. 57. par. Pret. Noraidīts. 283 par. Pret. Noraidīts. 58. par. Pret. Pieņemts. 59. par. Pret. Pieņemts.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 pret pieņemts 287, 288, 301, 302, visi kopā balsojam par pret pieņemts 289 par pret pieņemts 16. pārbaudīt, labi, 289. pārbaudam, sākam balsot. Visi nobalsojuši, slēdzam balsojumu. Jā, tur bija blokā vairāk grozījumi pirms tam. Es domāju, ka visiem bija skaidrs no balsošanas saraksta, tas bija pieņemts. Labi, tā tad 16. kompromiss par, pret, pieņemts. Kont 6 par, pret. Pieņemts. Pārbaudīsim. Kont 6. Pārbaudam elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Mēs slēdzam balsojumu. Noraidīts. 296, 97, 317, viss kopā, kas par, pret, pieņemts. 67. atsaukt, 289. par, pret. At, noraidīts, pārbaudīsim. Vai visi ir nobalsojuši? Slēdzam balsojumu. Pieņemts. Jāpaceļ rokas, jo te ir tikai viena vai divas e, personas no grupas, tad es varu tikai minēt. 17. kompromiss par pret pieņemts. 69. par pret pieņemts. 308. par pret pieņemts.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 pret pieņemts. 74. par pret pieņemts. Kont 7 par pret pieņemts. 75. par pret pieņemts. Kontu 8 jau ir aptverts par 55, 77 un visiem vēl zemāk līdz 160 Septītiem par pret pieņemts. 327. atkrīt 20. kompromiss. Kurš par pret pieņemts? 21. kompromiss par pret pieņemts. Tālāk 344. par pret pieņemts. 355. par pret pret pieņemts, 22. kompromiss par pret pieņemts, 364. 365. par pret pieņemts, 23. kompromiss par pret pieņemts. Tālāk 24. kompromiss par pret pret pieņemts. 3, 380 par pret 3, 381 par pret pieņemts. 382 par pret noraidīts, bet vajadzētu pārbaudīt. 382 grozījums. Vai visi nobalsojuši? Labi, mēs slēdzam balsojumu ar 42 balsīm par. Tātad pieņemts 25. kompromiss par pret pieņemts. Četsim piektais, kurš par, pret, pieņemts, 93. atkrīt, 26. kompromiss par, pret, pieņemts, Atkal mēs labu strīdējam uz priekšu. Kur tad mēs tagad esam? Viens pa vidu, jābūt vienam pa vidu kaut kur. Nē. Jā. 406. par.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 Un beidzam balsošanu. Pieņemts. Un tālāk liels lēciens uz priekšu. 441. par pret noraidīts. 442, 443 par pret pieņemti. 444. par pret pieņemts. 445, 46 un abi kopā par pret noraidīts. Labi, pārbaudām 445 un 446. Visi nobalsojušām. Slēdzam balsojumu. Nā, noraidīts. 447. par pret pieņemts. 28. kompromiss par pret pieņemts. Četsimt sešdesmit trešais, ceturtais, piektais pieņemts.

479, 481 pār pret pieņemts. 480 par pret noraidīts. 482 pārbauda un 480 kā papildinājumu. Sākam balsot, beidzam balsot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 pret noraidīts. 491 par pret pieņemts 493, 95 kopā par pret noraidīts. Labi, pārbaudām 493 un 495 kopā. Beidzam balsot. Pieņemts. 496. par. Pret. Pieņemts. 497, 500, kurš par. Pret. Pieņemts. 498. par. Pret. Pieņemts. 501. par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 pret pieņemts 500, tālāk atkarīt 509 par pret pieņemts, atkarīt 511, kas par pret pieņemts, 514 par pret pieņemts, 516 par pret pieņemts pieņemts 500, 517 par pret pieņemts 15. atkarīgi 518 par pret pieņemt pieņemts 519 par pret noraidīts 520 par pret pieņemts 521 par pret pret noraidīts. 522 par pret pieņemts 524 par pret pieņemts 525 par pret noraidīt noraidīts 526 527 par pret pieņemts, 528 par, pret, noraidīts, 529 par, pret, pieņemts, 531 par, pret, pieņemts, 532 par, pret, pieņemts, 534, 3, 535 par, pret, pieņemts, 36. pret noraidīts. 37. par pret noraidīts. 538. par pret pieņemts. 540. par pret pieņemts. 542. par pret noraidīts. 544. par pret. Pieņemts 546. pārbaudam. Labi, pār, pārbaudam 544. That is adopted. Pieņemts. 546. par pret. Noraidīts. 547 par pret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 pret pieņemts. 86, 299, 313 blokā par pret noraidīts. Pārbaudām. Balsojam par no nu, 586 līdz 313 eh, blokām. Beidzam balsot, eh, pieņemts grozījums eh, nākamais atkrīt 585 par 95. Tur teikts papildus, jā, nu tad atvainojos 585 par pret pieņemts kā pielikums 585. 595 par pret noraidīts 597 par pret pieņemts. 101. kā papildinājums par pret pieņemts, bet es vēlētos pārbaudīt elektroniski. Balsosim eh, par 101. kā pielikumu elektroniski. One more vote. Vēl viena balss vajadzīga, vai visi nobalsojuši? Jā, nu tad beidzam balsot. Pieņemts, jā. 610 un 11 par pret pieņemts. Sešsimt trīspadsmit, jā, par pret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 pieņemts. 1.12 par pret pieņemts, 13 par pret pieņemts, kont 11 par pret pieņemts, 645 par. Vēlties pārbaudīt kontu 11 elektroniski, jā, labi, tad pārbaudīsim kontu 11 elektroniski, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Šķiet, kāds nav nobalsojis. Jā, beidzam balsot. Pieņemts. 644,45 par pret pieņemts. Kont 12 par pret pieņemts. 13 un 15 par pret pieņemts. Afko 27 par pret pieņemts. 115 par pret pieņemts, 14 par pret pieņemts, 16 par pret noraidīts. Pārbaudīsim 116. Sākam balsot elektroniski. Vēl viens balsojums. Jā, Beidzam balsot. Pieņemts. 663 par pret noraidīts. Noraidīts. Vēlaties pārbaudīt? Labi, pārbaudīsim elektroniski 663. Beidzam balsot. Noraidīts. 663. 664. Par pret noraidīts. 665. Motisks grozījums no referenta. Turklāt ir teikts, especially women and children, sevišķi sievietes un bērni par pret pieņemts. 666 par pret noraidīts. 667 par pret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 Devītais par. Pre, par. Kas par? Par, par. Pret. Noraidīts. Desmitais par. Pret. Pieņemts. 1, 4, 3 par. Pret. Noraidīts. 145 par. Pret. Noraidīts.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 166 par pret pieņemts. 169 par pret. Es neredzu. Kolēģi, lūdzu, paciet rokas. 169 par. Labi, pieņemts. 19 par. Pret. Pieņemts. 171 par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 pret pieņemts. 188 par pret pieņemts. Rezolūcija budžet 1 par pret pieņemts 2 par pret pieņemts 3 par pret. Es teiktu noraidīts, taču pārbaudīsim elektroniski. Budžets 3. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Pieci par pret pieņemts. Un galīgais balsojums elektroniski. Sākam balsot. Yeah, vote's closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Sveicam referentu. Well done, well done. Ļoti labi, ļoti labi. Nākamais balsojums. Lisabonas līguma īstenošana attiecībā uz Eiropas parlamentu. Melokungs ziņo referents. Ja nevēlaties izteikties, tad pievērsīsimies balsošanai. Sveicam iepriekšējo referentu, bet tagad pievērsīsimies Melokunga ziņojumam. Balsosim par pirmo kompromisu. Kompromisu A par pret pieņemts. Pirmais grozījums, ko var balsot kā par pielikumu, par pret pieņemts. Trešais grozījums par pret noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski trešo grozījumu. Beidzam balsot. Jums taisnība pieņemts. Ceturtais grozījums par pret pieņemts. Piektais par pret pieņemts.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 pret pieņemts, 13. par pret pieņemts, 14. par pret pieņemts, 15. par pret pieņemts. Galīgais balsojums elektroniski. Sākam balsot. Vēl divas balsis, vai visi nobalsojuši, kas vēlas balsot, beidzam balsot pieņemts ar lielu vairākumu. Sveicam Melo kungu. Beidzamais šīs dienas balsojums eh, par eh, parlamentas un padomes eh, regulu, kas attiecas uz transportlīdzekļu ekosistēmas izveidi. Vosakungs ir referents. Vai Vosakungs jūs vēlaties komentēt šo jautājumu? Ja ne, tad pievērsīsimies balsojumam. 19. grozījums. Šis grozījums ir saistīts ar 27. un vairākiem citiem, kas par pret noraidīts. 20. Tāpat saistīti ar pārējiem, kas jums noricis rakstā par pret noraidīts. 44. arī dzen balsojam kopā ar citiem grozījumiem par pret noraidīts. 45. par pret noraidīts. 46. kopā ar citiem grozījumiem par pret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 noraidīts. 50. par pret noraidīts. 52. par pret noraidīts. 53. par pret noraidīts. 54. par pret noraidīts. 55. par pret noraidīts. 56. par pret noraidīts noraidīts. 57. par pret noraidīts. 58. par pret noraidīts. 59. par pret noraidīts. 60. par pret noraidīts. Kompromiss 2. Divās daļās. Dalīties balsojums. Balsosim par pirmo daļu par pret pret pieņemts. Otrā daļa par pret noraidīts. Trešais kompromiss par pret pieņemts. Sastais atkrīt. Un tādējādi nonākam pie 77. kas ir divās daļās. jābalso par trešo kompromisu vēlāk, ļoti jocīgi. Tad pēc tam atgriezīsimies pie 77. Nu tad, kā jūs teiksiet? Okay, we go to 80. Uh, to... 80. divās daļās par pret pieņemts, bet nav īsti skaidrs. Pārbaudīsim elektroniski. The vote's closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa atkrīt. Man šķiet.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 32. par pret noraidīts, 33. par pret pieņemts, 34. par pret noraidīts, tālāk atkrīt, 36. par pret noraidīts, kompromisa grozījums 1 par pret pieņemts,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 Tas arī atkrīt, līdz ar to nonākam pie galīga balsojuma elektroniski. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts sveicām referentu. Well done. That concludes the voting session. Noslēdzam balsošanas daļu šīs dienas rīta sesijā. Kolēģis, uh, I'm afraid. Kolēģi, baidos, ka mums jāuz. The next. Kolēģi, tātad uh, komisija vēl nav ieradusies, līdz ar to pārtraucam darbu līdz 11.30.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

continuam trinitate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 Uh, colleagues. Kolēģi. We started, um, Turpināsim darbu. Mums būs diskusijas par 9. un 10. darba kārtības punktu par ES un Azerbaidžānas nolīgumu par uh, tādu personu atpakaļ uzņemšanu, kuras uzturas neatļauti, un par uh, vīza atvieglotu izsniegšanu. Abos gadījumos Gabriels kundze ir referente. Parlamentam ir jādod savu piekrišanu vīzu atvieglošanas nolīgumam, un šie līgumi parasti iet kopā ar atpakaļ uzņemšanas līgumu Laikam aicināšu referenti vispirms izteikties un pēc tam uh, komisiju un tad diskusijas, ja? Merci, madame la présidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vispirms jau vēlētos pateikties uh, komisijai par uh, iespēju šodien diskutēt par šo jautājumu, jo šobrīd mēs vēl gatavojam dokumentus, lai tie būtu kārtībā uz sanāksmi 12. un 13. februārī. Šodien es gribētu lūgt komisijai informēt mūs par jaunāko situāciju šo nolīgumu sakarā, un pēc tam es vēlētos reaģēt uz komisijas teikto. Tādēļ vispirms es gribētu lūgt iespēju lūgt komisijai paskaidrot uh, šos jautājumus un pēc tam reaģēt. Labi, tad vispirms uzklausīsim komisiju. Thank you, Madam Chair. Uh, Paldies. Mēs ar kolēģiem uh, sniegsim pārskatu par šiem nolīgumiem. Sarunas ar Azerbaidžānu sākās 2012. gada martā. Mums bija četri formāli sarunu raundi par nolīgumiem un neformāli kontakti, kas ļāva Eh, uzsākt darbu pie nolīguma pagājušā gada jūlijā. Vīzas līgums jau tika parakstīts Viļņas sametā novembrī. Eh, atpakaļ uzņemšanas nolīgumu droši vien parakstīs drīz. Eh, padome tagad jau ir noslēguma fāzē, lai pieņemtu padomas lēmumu par parakstīšanu. Kā jūs zināt un kā jau norādījāt, šie divi nolīgumi ir saistīti vīzas atvieglošana nevar iestāties spēkā bez atpakaļ uzņemšanas nolīguma, tā kā mēs esam atkal šajā atkal apvienošanas fāzē. Kas attiec uz atpakaļ uzņemšanas nolīgumu, šis ir pilna aptvēruma nolīgums, kas runā par atpakaļ uzņemšanu mm, nepilsoņiem arī un e, pienākumi šeit vienmēr ir apusēji. Nolīgumā ir procedūra noteikumi, detalizēti izskaidrojot procedūras atpakaļ uzņemšanai, ieskaitot termiņus un pierādījumu sniegšanu. Vēl tur ir runa par tra tranzītu, arī pātrinātā procedūra robežu gadījumos. Uh, Šis eh, līgums galvenokārt skars uh, eh, valstu pied, pied, piedarīgo at, atpakaļ uzņemšanu, nevis trešo valstu uh, pilsoņu, jo tas saistīts ar uh, Azerbaidžānas geogrāfisko novietojumu un arī uh, lieli migrācijas ceļi caur Azerbaidžānu arī neiet, kas vest uz Eiropas Savienību. Un treškārt, noteikumi atpakaļ uzņemšanai trešo valstu pilsoņiem ļoti ierobežoti līdz dag, gadījumiem, kad ir tieša iekļūšana, tātad izslēdzot ceļošanu pa zemi. Bez tām jūs redzēsiet kopīgo de deklarāciju, kas ir pievienot noliegumam, kur puses apņemas atpakaļ uzņemt personas, uz savu, ap, paņemt atpakaļ šīs personas uz savām e, izcelsmes valstīm, šajā gadījumā Azerbaidžanu. Un pievērš uzmanību, ka ir daži jauni noteikumi, kas saistīti ar pamatiesību aizsardzību šajā nolīgumā, kur mēs pievienojām lielu uh, pamatīgu novērtējumu, ko komisija veic 2011. gadā. Jūs redzēsiet otro punktu, kas ir jauns pantu. Tas jau bija iekļauts arī nolīgumā ar Armēniju, ko mēs esam noslēguši. E, tur tiek uzsvērts, ka cilvēktiesības e, atpakaļ uzņemšanas procedūras laikā un pēc tam šīs tiesības ir garantētas. Uh, un tur ir eh, dota priekšroka brīvprātīgai atgriešanai. Eh, tas ir papildu noteikums pie pa, pamatnoteikumu, kas saka, ka visas starptautiskās uh, konvencijas, uh, Ženēvas konvenciju uh, skar arī šo nolīgumu Un pašā līguma beigās jūs redzēsiet apturēšanas noteikumus, kas ir ļoti neitrāli formulēti, un tos var aktivizēt situācijā, kad cilvēktiesību uh, situācija pasliktinās Azerbaidžanā. Galvenokārt tas skār trešo, trešo valstu mm, pilsoņu atpakaļ uzņemšanu. Protams, mēs gaidām ziņojumu no referentes Un e, es tagad labprāt došu vārdu savai kolēģei, kas dos uh, informāciju par vīzu atvieglošanas nolīgumu. Thank you, uh, Nils, and thank you. Paldies, paldies priekšsēdētāji. Kā kolēģis jau skaidroja, vīzas atvieglošanas uh, nolīgums vienmēr ir ska skatīts kopā ar atpakaļ uzņemšanu. Tas ir vienām pakotnē, ja tā var, var teikt. Mēs runājam par šiem nolīgumiem arī austrumpartnerības ietvaros, jo īpaši, kas attiec uz vīzu atvieglošanu, kas ir uh, saistīts ar austrumpartnerību, lai uh, pārvietošanās starp partneru valstīm tiktu atvieglota. Šajā ziņā es gribu uh, atgādināt, ka mums jau ir vīzas atvieglošanas noligums ar lielāko daļu austrumu partnerības valstu, Ukrainu, Gruziju, Moldovu un Armēniju. Vienīgā, kas šeit trūkst, e, ir Baltkrievija, līdzās vēl Azerbaidžānai, bet es gribu informēt, ka mēs ļoti drīz uzsāksim sarunas arī ar Baltkrieviju. Šis vīzu atvieglošanas noliegums ir ļoti līdzīgs tās, tam, kurum, e, kuram jūs devāt piekrišanu attiecībā uz Armēniju, tur ir aptverts tās pašas kategorijas personu kategorijas, kas gūs labumu no atvieglojumiem, bet ir viena liela atšķirība starp šo līgumu un Armēnijas nolīgumu. Šis nolīgums ir balstīts uz pilnīgu apusējību, jo Azerbaidžāna joprojām uzstāja, ka ES pilsoņiem vajadzīgas vīzas. Tas nozīmē, ka uh, vis, vīzu atvieglošanu, eh, kas būs šeit, eh, tātad ES pilsoņi gūs labumu arī no šiem atvieglojumiem. Īsumā par atvieglojumiem nolīgumā galveniem, un tie pamata, sta, pamatā standarta noteikti mm, īsāks termiņš eh, ir noteikts, lai izskatītu pieteikumu vīzas pieteikumu 10 dienas, agrāk bija 15 dienas. Uh, Septītajā pantā jūs to redzēsiet. Mēs esam samazinājuši vīzas maksu no 60 uz 35 eiro un reizēm pat šāda maksa vispār netiek iekasēta. Tas ir sastajā pantā. Standārta atvieglojumi attiecas uz lielu kategoriju skaitu attiecībā uz eh, dokumentiem, kas ir jāiesniedz, eh, ceļojuma mērķi. Un mums ir ļoti stingrs pāns par ie, iebraukšanas vīzē, vīzām, kuras tiek izsniegt, izsniegtas, ja tiek panākt atbilstība uh, konkrētiem kritērijiem. Tas ir piektais pāns. Visbeidzot, jāsaka, tas atkal ir standarts, ir vīzas uh, atcelšanu diplomātiskajam korpusam. Tas ir desmitajā pantā. Par pēdējo runājot par uh, diplomātisko korpusu, korpus, kam nevajag vīzu, jūs redzēsiet līgumu nu, eh, beigās, tur ir uh, dienesta pasu akreditācija, un Azerbaidžāna vienmēr grib uh, lai būtu atcēlums vīzām arī dienesta pasēm, bet tas neietilst mūsu mandātā. Šīs pases nav iekļautas nolīgumā, tomēr Azerbaidžāna šajā konkrētajā gadījumā ļoti uzstāja un divpusēji gribēja runāt ar dalību valstīm par šādu atcelšanu, vīzu atcelšanu. Un gribēja pieņemt kopīgu deklarāciju, norādot, ka nekas šajā līgumā neliedz Azerbaidžānai Eh, uzsākt divpusējas sarunas ar ES dalību valstīm par um, dienesta pasu uh, atbrīvošanu no vīzas prasībām. Tās ir galvenās, uh, galvenie punkti, un, kā kolēģi jau teica, mēs ļoti gaidām referentes ziņojumu. Un es, protams, arī atbildēšu uz deputātu jautājumiem, ja tādi būs. Paldies! Man radās iespējas, ka šeit nav neviena no prezidentūras. Ja tā, tad es pirms došu vārdu referentējiem, bet tam došu vārdu klausītājiem. Paldies! Vispirms paldies um, komisijai par detalizētiem paskaidrojumiem, kas ļoti atbilstīgi uzsver šo ziņojumu būtiskumu. Ir skaidrs, ka šeit ir gan politiskais aspekts, gan uh, būtiski padziļināt, nostiprināt attiecības eh, starp Eiropas Savienību un Azerbaidžānu. Un, protams, šeit ir arī procedurālā nozīme. Mēs vēlamies vienkāršot un pātrināt dažādas procedūras. Paldies komisijai arī par to, ka tā atgādināja, ka runa ir par nolīgumiem, kas eh, var stāties spēkā tikai vienlaikus. Uh, parlamenta procedūra ir apstiprināšanas procedūra šajā sakarā, un vēlētos uzsvērt arī to, to ka mēs e, ļoti um, vēlamies uzsvērt e, proporcionalitātes principu, kā arī cilvēktiesību jautājums ir ļoti būtisks e, šajā kontekstā. Un neapšaubāmi politiskais atbalsts var tikt izteikts ar mēģi nodrošināt politisko stabilitāti un nodrošināt drošību. Mums tas ir ļoti svarīgi. Runājot par vīzu izsniegšanas um, ziņojumu, jā, termiņš tiks saīsināts, jā, ir izdevumu samazināšana. Varbūt, ka šajā sakarā es varētu uzdot vienu jautājumu komisijai, kāda ir situācija atšķirīgām dalību valstīm, vai ir valstis, kurām tas netiks piemērots. Gribētu šo informāciju iegūt jau tagad, ja iespējams. Runājot par atpakaļuzņemšanas eh, ziņojumu, nu, neapšaubāmi eh, priecājamies par pātrināto procedūru un šajā sakarā vēlētos pievērst jūsu uzmanību tam, ka vienošanās paredz uh, jauktas eh, komisijas eh, izveidi, kas pāraudzītu korektu nolīguma īstenošanu. Un tātad šie ir tie galvenie jautājumi un komentāri, kas man šobrīd nāk prātā. Un paldies vēlreiz komisijai par detalizēto paskaidrojumu un analīzi, ko tā mums sniedza Un ir skaidrs, ka šie ziņojumi ir sos uz priekšu attiecībās starp Eiropas Savienību un Azerbaidžānu. Paldies! Dosim vārdu komisijai vēlāk, lai atbildētu uz jautājumiem. Tagad vārds. Eh, Krisbeks kundzei, paldies! Sveicu Francijas eh, viesu grupu un eh, Lūdzu, nedomājiet, ka parlamentā ir tikai sievietes. Šajā komitejā šodien ir tikai sievietes, bet gadās, ka ir arī vīrieši. Līdz ar to nedomājiet, eh, lai jums nerastos tāds nepreiz iespējas. Paldies priekšsēdētājas kundze par doto vārdu, paldies arī Gabrielas kundzei, protams, par eh, uzsākto darbu šajā jautājumā. Un es domāju, ka doma dot vārdu vispirms komisijai bija ļoti laba, ņemot vērā pašreizējo etapu sarunās. Ir skaidrs, ka nolīgums, kas um, tika prezentēts Turcijas sakarā, nebija tik ļoti līdzsvarots, un es varu tikai izteikt gandarījumu par dialogu dialogu attīstību, kāds eh, šobrīd ir starp um, Eiropas Savienību un Azerbaidžānu. Ar šo divu nolīgumu starpniecību dialogs starp Eiropas Savienību un Azerbaidžānu, kas ir ļoti būtisks starp eh, Savienību un um, Austrumu partnerības valstīm, tātad šie nolīgumi ir ārkārtīgi būtiski, vai tie būtu ar eh, Azerbaidžānu vai Armēniju un citām valstīm. Un, protams, ka mums vajadzētu arī panākt progresu Baltkrievijas eh, jautājumā. Šīs valstis eh, ir vai nu eh, līdz parakstītāji līgumiem, vai arī gandrīz parakstījušas nolīgumus. Un neapšaubāmi šāda attīstība ir ļoti pozitīva šīm valstīm, jo tāpat kā mūsu gadījumā runa ir par tādu tīri pragmatisku pieju reģionālā aspektā. Un es ceru, un es uh, domāju, ka mēs visi to vēlamies, bet ir skaidrs, ka tas um, atvieglos mums visiem šos uh, procesus un veicinās demokrātijas un cilvēktiesību aizsardzību un nostiprināšanu šajā reģionā. Komisijas e, pārstāvis jau paskaidroja visu detaļās par vīzu jautājumu, par e, termiņiem, par detaļām, par iespējamām niansēm. Ir skaidrs, ka šāda veida detaļas ir atbilstīgākas e, katrai konkrētajai situācijai un gadījumam, un ir skaidrs, ka vīzu atvieglojumi ir svarīgi ne tikai šo valstu piedarīgajiem, bet arī Eiropai, kurai ir svarīgi, lai tā netiktu uzskatīta par tādu novecojušu sirmu kontinentu, bet uh, lai tas būtu, tā būtu atvērta, atvērts reģions, atvērta pasaules daļa. Tie, kas mani zina, zina arī to, ka es um, mēdzu izteikt arī bažas. Proti, ja mēs e, dodam prie, piekrišanu trešajiem, trešo valstu piedrīgiem, kas e, tātad ir Azerbaidžānas e, valsts piedarīgie, nu, ir zināmas bažas par šo jautājumu, jo, piemēram, Pakistānas nolīguma sakarā, es domāju, es neesmu vienīgā, kas uzskata, ka mums nav pietiekam daudz informācijas un izvērtējuma par uh, cilvēkiem, kas uh, uzturs neatļauti un tiek um, izraidīti no mūsu teritorijas atpakaļ šīm valstīm. Es domāju, ka teksta ziņā šis um, ziņojums uh, ir um, pozitīvi izveidots taču ir skaidrs, ka pašreizējie un nesenie notikumi, teiksim, Kalnu Karabahā, noteikti skar cilvēktiesību jautājumus un pamatoti rada bažas par šo situāciju. Es eh, varu teikt, ka jā, eh, komisija to vairāk kārt eh, jau minēja. Un arī es to vairāk kā esmu atgādinājusi, ka nepieciešams uh, izvērtēt un uzraudzīt šīs uh, personas, šos cilvēkus, kas tiek izraidīti uz trešajām valstīm, kur ir problēmas ar demokrātijas un cilvēktiesību principu ievērošanu. Tātad šeit uh, runājot par atpakaļ uzņemšanas nolīgumiem Mēs arī esam uzklausījuši vairākus uh, pārskatus un ziņojumus, uh, ko komisija mums ir sniegusi, bet tie bija no 2011. gada. Vēlētos uh, konkrētāku un chronoloģiskāku informāciju ne tikai par esošajām sarunām, par kurām mēs esam ļoti labi informēti, bet arī par konkrētu šo nolīgumu īstenošanu praksē, par attiecīgiem cilvēkiem, par viņu ģimenes avokli un situāciju, kā ir kāda ir situācija un kāda ir viņu reālā dzīve. Pēc tam, kad viņi ir izraidīti no Eiropas Savienības teritorijas. Un es pilnībā atbalstu pēdējo rinkopu, kas ir pamatojumā. Mums tiešām ir nepieciešama caurskatāmība, lai es, eh, saņemtu Eiropas komisijas izvērtējumu ir nepieciešama arī dzene pieejam dokumentiem, un, kā jau teicu, caurskatāmība, atvainojos, ka runāju gari, bet mums šodien ir daudz laika. Un um, nav daudz deputātu. Thank you. Um, can... Paldies. Vai komisija varētu īsi atbildēt uz uh, referents jautājumu? <coughs> yes, uh, thank you, Madam Chair. Uh, I think the... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es domāju, bija viens īs jautājums um, no referentes par um, vīzu atvieglošanas uh, nolīgumu. Tad runāt par šo vīzu atvieglot izsniegšanu un tās uh, nolīgumu. Attiec, tas attiec uz visiem Eiropas Savienības uh, pilsoņiem, izņemot valstis, kas eh, nav Schengen zonām. Šīm valstīm ir eh, vienota deklarācija, kas ir nolīguma beigās, kur ir teikts, ka ņemot vērā šo valstu īpašo situāciju, būtu vēlams, lai tās noslēgtu pašas līdzīgu līgumu, tādu pašu līgumu ar Azerbaidžānu. Thank you, Madam Chair. The question... Paldies. Eh, priekšsēdētājs kundze. Jautājums par atpakaļ uzņemšanas eh, nolīgumu un par eh, vienoto komiteju, kas tika, eh, tiks izveidota šī nolīguma ietvaros. Tā būs ļoti nozīmīga pāraudzības iestāde, kur piedalīsies komisija un dalībvalstu eksperti. Un mēs uh, Šajā gadījumā no Azerbaidžānas puses tur redzēsim arī Azerbaidžānas partnerus, un tur um, tiks diskutēti tehniski aspekti šiem uh, jautājumiem, kas ir saistīti ar um, vīzu izsniegšanu un citiem jautājumiem. Tad tā būs uh, tāda platforma, kur mēs meklēsim ērtus un izdevīgus risinājumus abām pusēm. Būs arī trešās puses eh, līdzdalība. Un atkarībā no protokola, tātad eh, pusēm būs iespēja to atļaut vai neatļaut šo trešo uh, pušu līdzdalību. Un tātad uh, galvenie jautājumi saistīsies ar uh, atpakaļ uzņemšanas politiku. Es uh, vēlos uzsvērt, eh, ka mēs eh, neparedzam šī līguma ietveros eh, lielu trešo valstu piedarīgo skaitu. Es domāju, ka šeit jāņem vērā tas, ka atpakaļņemšanas nolīgums paredz ļoti stingrus, stingrus kritērijus šajā jautājumā. Tāpat patvēruma akī un citu tiesību akti šeit pilnībā tiek īstenoti un ir skaidri noteikts, ka ja Azerbaidžānā cilvēkam ir kādi draudi, tad nedrīkst viņu izdot atpakaļ uz šo valsti, pat ja ir nolīgums. Šis nolīgums vienkārši atvieglo procedūru. Ja cilvēkam, ja cilvēks tiešām ir jāuzņem atpakaļ šajā valstī. Un, protams, ka arī vesela virkne drošības pasākumu, lai izvairītos no problēmām. Un jāņem vērā arī tas, ka Azerbaidžāna ir parakstījusi starptautiskās konvencijas eh, šajā sakarā. Runājot par eh, pēc atpakaļuzņemšanas eh, monitoringu, uh, Es priecājos par to, ka pēc diskusijām ar parlamentu par Pakistānu komisija ir smagi strādājusi, lai izstrādātu pilotu projektus, kuros ir īstenota tā saucamā pēc atpakaļ uzņemšanas uh, monitorings, un tas ir um, noticis uh, saistībā ar ANO augsto uh, komiteju bēgļu jautājumos, um, kā arī starptautisko migrācijas organizāciju, un mēs uzskatām, ka iegūsim ļoti daudz uh, noderīgu datu un statistikas par šiem jautājumiem, ne tikai par uh, konkrētām valstīm, bet par kopējo līmeni, cik mērā, cik lielā mērā ir iespējams īstenot uh, šādu pāraudzību, sakosim ļoti rūpīgi šim projektam, un pēc trim gadiem komisijai būs iespēja, visticamāk, noteikt to, vai ir iespējams īstenot šādu pēcatpakaļņemšanas eh, monitoringu plašākā mērogā. Paldies, vai referenti vēlas eh, komentēt? Paldies, priekšsētājs kundze. Viens jautājums. Es vēlos pateikties kolēģei un paldies arī komisijai par visu informāciju. Paldies, ka tā pievērs mūsu uzmanību jautājumiem, kas ir būtiski. Es kā referente vēlos strukturēti un argumentēti prezentēt saviem kolēģiem visu šo informāciju, tādēļ paldies par regulāro dialogu komisijai un par sadarbības garu, kāds valda mm, mūsu darbā šajā lietā. Paldies! Un tagad Noon, um, but... Ir jau pusdienlaiks, bet referentu neredzu. Viņš nākot šurp. Nu, labi, ceru, ka tā arī ir. Kolēģi. Ietarēsim pauzi, līdz Jakolīno kungs ieradīsies. Uh, Kolēģi, turpināsim. Referents ir klāt. Kā zināt, komisija 13. gada jūlijā nāca klajā ar priekšlikumu izveidot Eiropas prokuratūru, jeb EPO saīsinājumā. Pašlaik notiek diskusijas padomē, un kad dalībvalstis vienosies, tad tiks nosūtīts parlamentam izteikt piekrišanu. Tas nav koplēmums, bet tā ir piekrišanas procedūra. Mēs zinām, ka ir iebildes no dalību valstīm par šo priekšlikumu. Lībe komiteja nolēma sastādīt pagaidu ziņojumu, balstoties uz 813 um, noteikumu punktu norādot to, kā vajadzētu Apple darb, Apple darboties, kad nu tas tiks izveidots. Jakolīno kungs ir referents, viņš saņem 125 grozījumus, un šodien mēs par tiem runāsim. Sāksim ar referentu. Jakolīno kungs. Sim, grazie, prezidente. Paldies, priekšādātāji. Jūs eh, jau pastāstījāt, kāds izskatās šis priekšlikums. Parlamentam jāsaka viedoklis par šo priekšlikumu. 25 grozījumi ir iesniegti. Daži ir eh, mani grozījumi un citi ir no citām politiskajām grupām. Tieši atbildība politiskajām grupām. Šeit ir vēlme uzlabot tekstu. Mērķis ir vēl šajā atlikušajā sasaukuma laikā, kas nav ilgi. Izklāstīt parlamentu nostāju. Un jūs zināt, ka šis iepriekšējais eh, projekta sagatavošanā bija konflikts ar eh, Honu komiteju. Projekts nav likumdošanas paketē, par kuru mums jāizstrādā viedoklis. Un jāpiekrīt šim dokumentam. Ir arī vēl citas eh, komitejas, kas strādā pie šī jautājuma, arī konti piedalās, un eh, mums tādēļ ir paredzēts ieviest nelielu grozījumu par uh, balsošanas dienu. Tā tagad ir uh, noteikta 20. februārī. Ir vesā virkne izteikumu no citiem kolēģiem un kas ir pauduši atbalstu. Un tas viss uzlabo dokumentu. Sipels kundze ir eh, izteikusi vispārīgu viedokli. Attiecībā uz eh, likumdošanas priekšlikumu. Nākamnedēļ Strasbūrā trešdien astoņos no rīta mēs esam paredzējuši sanāksmi. Ir eh, vairāki fragmenti, kas ir jāpārbauda mums ir jāvērš arī pie juridiskā dienesta ar jautājumu par to, kas var tikt iekļauts, tad arī ir citi punkti, kas ir jāpārbauda par apsvērumiem. Šeit mums ir jāvienojas par eh, pievienoto vērtību un eh, par to, kāda būs eh, Eiropas ģenerāla prokurora loma, kas strādās uh, Eiropas Savienības finanšu interesēs un par īpašiem budžeta jautājumiem. Tur ir vairāki punkti. Par šo aspektu jūs zināt, ka par labu notiek sarunas, tas nebūtu nav vienkārši. Priekšā tad jau teicu, ka par pirmo punktu tur ir uh, vairāk apsvērumi, ko ir iesniegusi Kurācis kundze. Un Zipels kundze, Mūdera kungs, Makovejs kundze. Un tad arī vēl padzinātā sadarbība. Vienprāties princips, manuprāt, tam visam jābūt līdzsvarotam, un mēs gaidām procedūru It īpaši kas attiecas formālu jautājumu risināšanu. No padomas puses vēl nav uh, izklāstīts pietiekam viedoklis. Kad ir runa par nākamo soli, ir uh, pārobežu izmeklēšana smagās noziegumos organizētajā noziedzībā, biju arī īpašajā komitejā referents par šo jautājumu. Tur bija runa par eh, noziegumiem, kurā ir eh, skārtas Eiropas Savienības finanšu intereses. Pat labi izskatās tā, ka nav pamatot izstrādāt vēl vienu juridisku priekšlikumu, jo atsevišķi kompetē, lai pārbaudītu atsevišķas eh, kompetences, uh, Tad mums jau ir procedūra, un es domāju, ka būtu pamatoti to visu pārbaudīt 4. punktā, 4EE e apakšpunktā. Tur vajadzētu norādīt uz to, ko teica sirdiskais dienests par Eiropas prokuratūras kompetenci un uh, papildus kompetencēm. Guardo delle misure investigative. EEE, e e, ceturtajā punktā, tur runa ir par izmeklēšanas instrumentiem. Tur ir vairāki punkti, kur ir runa par pierādījumu svaru. Kompromisā to visu varētu pārbaudīt, it īpaši raukoties uz Eiropas pamatiesību hartu. Un ceturtajā punktā V. Tur ir runa par eh, kontroli. Un par eh, prokuratūras uh, darbībām, tad ir vēl jautājumi par juridisko kontroli un par eh, fāzēm, kurās notiek šīs aktivitātes. Vēl papildus jautājumi par kontrolitātes eh, likumību. Tas arī var jāpārbauda attiecībā uz kompromisiem. Ir runa par vairākiem punktiem. Tagad izdarīšu secinājumus priekšētātājs kundze. Datu aizsardzība. Arī šeit mums ir jāpanāk līdzsvarots veids, lai virzītos uz priekšu. Tad ir vēl īpaši jautājums par starptautiskām organizācijām un par prokuratūras struktūru. Tam ir jābūt eh, efektīvi veidotam un ir jāievieš neliek grozījumi pārbaudot dokumentu. Tie ir man pirmie apsvērumi, pirmās pārdomas. Paldies darbiniekiem, kas palīdzēja to sagatavot. Man apsvērum tiks eh, nosūtīts sekretariātu ir iesniegti svarīgi argumenti, kas tiks ņemt vērā. Paldies! Giving... Paldies! Es jums veltīju tādu skatienu, tāpēc, ka mums tikai 15 minūtes, mēs trīsreiz taisījām pauzes šodien, man nav nekāda nodoma tagad vilkt garumā. Mēs beigsim 12.30. Tas nozīmē, ka mēs ierobežosim uzstāšanos laiku līdz divām minūtēm, un tas attiec arī uz komisiju un ES prezidentūru. Es aicināšu. Komisijas pārstāvi atbildēt prezidentūrē maksimāli divas minūtes, un pēc tam būs diskusijas. Thank you, Madam Chairman. Uh, I... Paldies, es izteikšos īsi. Man ir prieks par Jakalīno kunga ziņojumu. Mēs esam vienoti attiecībā uz saturu, uz priekšmetu. Šis ir priekšlikums, par kur būs jāvienojas vispirms padomē. Tur jau notiek sarunas. Ir skaidrs, ka komisijas sākotnējais priekšlikums ir jāgroza. Uh, Un tāpēc daži kas, komentāri, ka, ko te izteica deputāti, faktiski tos jau padomas kompromisa tekstā iekļaus. Šis ir process, kas pašlaik notiek un aizņems kādu laiku. Paldies! Paldies, paldies ka tik īsi izteicāties. Prezidentūras laikam pārstāvi nevienu nav. Labi, tātad mums būs mazliet vairāk uh, laika, tad došu trīs minūtes katram runātājiem Sipelkundze. Wow. Paldies priekšsēdētājiem. Eiropas ģenerālprokurors. Prokuratūra ir jauna iestāde, un tā ir pamatot tikai tad, ja var teikt, ka šī iestāde dod pievienoto vērtību, salīdzinot ar pašreizējo situāciju. Un pievienotā vērtība, manuprāt, pastāv tādēļ, ka pastāv krāpniecība pret Eiropas Savienības interesēm un pret to ir jāvēršas, tas ir jāizmeklē, bet šī izmeklēšana ir jāveic pamatoties pēc iespējas eh, vienotiem eh, noteikumiem, kas attiecas uz eh, noziedzīgo nodarījumu, uz procedūru un arī uz apsēdzēto tiesībām un uz pārsūdzēšanas iespējām. Un šeit man šķiet komisijas priekšlikums tomēr drusku nelīdzsvarots, jo ļoti daudz lietas tiek uh, lēmtas dalībvalstīs, un dalībvalstīs var iesniegt lietas, un ir dalībvalstu noteikumi, kaut arī ir šis Eiropas prokuratūra, un mēs esam iesnieguši grozījumu, lai panāktu pēc iespējas lielāku harmonizāciju, jo citādi šie pievienotā vērtība, salīdzinām ar pašreizējo situāciju, nav skaidra. Jau tika pieminēts, ka tā ir piekrišanas procedūra, tas nozīmē, ka mēs detalizēti nevaram uh, piedalīties koplēmumā, bet tomēr mēs mūsu politiskajā grupā pieņēmām priekšlikumu iesniegt arī likumdošanas eh, priekšlikumu tā grozījumus. Kādēļ? Jo es domāju, ka arī vienošanās procedūrā Eiropas parlamentam ir eh, atbildība lemt uz kuriem tas viss virzīsies. Es domāju, ka tas ir arī godīgi arī pret komisiju un padomi pateikt, ko mēs vēlamies, kādas ir mūsu minimālās prasības Eiropas uh, prokuratūrā, lai tā var veikt uh, savu darbu Eiropas Savienības finanšu interesēs un nodokļu maksātāju interesēs, no kuriem kaut kādā nauda nāk, un kā tas viss var darboties un kādi vienot noteikumi būs. Un uh, referenta kungs jau sniedza ievadu. Uh, sniedz ne tikai vispārējos komentārus par uh, Eiros pro, ģenerāla prokuroru tiesībām, bet arī par konkrētiem likumdošanas priekšlikumiem. Mēs ceram, ka citi referenti to ņems vērā un ka mums būs ļoti konkrēts priekšlikums, jo vēlreiz gribu teikt, ka Eiropas uh, ģenerāla prokurors tā ļoti laba ideja, bet tam visam ir jādarbojas, tam ir jābūt pievienotai vērtībai sarežģījumā pašreizajā situācijā. Un, protams, mēs eh, cerams, ka tu varēsi atrisināt, ir problēma, ka ne visās jomās ir lēmumi Eiropas līmenī. Un tur, kur, piemēram, ceļkārtas ietveros, tur ir divi lēmumi. Uh, šī dalībvalstīs vēl nebūs nav īstenot. Tas nozīmē, ka mēs sākam ar procedūru, bet patiesībā mums visās jomās nav zināms, eh, kas kaut kādā varēs tikt īstenots. Tādēļ gribētu īpaši var uzsvērt, mums ir vajadzīga lielāka harmonizācija, lai būtu prokuratūrā, Eiropas prokuratūra pievienotā vērtība, bet šodien jau, kāds teica, viss Eiropā notiek soli pa solim, bet mums ir vajadzīgs labs sākums. Paldies! Paldies, Vēberskundze! Paldies, priekšsādātāji! Mēs jau esam vairākas reizes sprieduši arī Libe komitejā, arī mūsu ēnu referendu sanāksmēs. Es vēlreiz atkārtošu, ka šis priekšlikums ir uh, gaidīts ar savu uh, mērķi, bet tas nav vairs tik labs, kā to piedāvāja parlaments. Es uzstāju, ka komisijas priekšlikums pārsniedz to, ko nosaka 86. pāns, un atņem parlamentam e, darboties kā līdzvērtīgam likumdevējam e, šādā tiesību jomā. Attiecībā uz grozījumiem, protams, nākamdēļ mēs tiksimies centīsimies runāt un rast kompromisus, bet jāsaka, ka es atbalstīšu grozījumu no Sipeles kundzes un Vosa kungam, kur ir pieminēta padziļināta sadarbība un komisijas pienākums izstrādāt jaunu priekšlikumu. Es domāju, ka tas pašlaik ir īstais pareizais ceļš. Es saprotu, ka grozījums no mūsu kolēģiem no budžeta komitejas, kas rosina Lībi atlikt eh, sava ziņojuma pieņemšanu līdz vēlēšanām un iesaistīt visas šīs, visas pārējās komitejas, un tas būtu loģiski, jo visi cieņi maniem kolēģiem budžeta kontrol, kontrolas komiteja, kad es apskatu dažus no grozījumiem, skaidrs kļūst tas, ka viņi apskatījuši šo lietu ļoti virspusēji, citādas nevar saprast, kā viņi var mm, izteikt eh, negatīvas atsauksmes, sakot, ka priekšlikums uh, nav apvienots ar Eiropas kriminālu tiesas priekšlikumu, bet eh, šī institūcija ir pilnīgi atsevišķa un viņa lūdz izveidot ES budžeta līdzekļus, eh, lai viņiem būtu finansu līdzekļi. Eh, Eiropas prokuratūrai es nesaprotu, kāpēc vajag diskriminēt cilvēks, kad viņi runā par eh, savienības in finanšu interesēm vai citām uh, citiem pārkāpumiem jāpiemina, ka beidzot mums ir mm, juridisks priekšlikums šādā sensitīvā liet, tā tas, un ja mēs steidzamies, tad tas nav pieņemam. Paldies, Albrecht kungs. Jā, ja, vielen dank. Uh... Paldies par uh, prezentāciju un par iespēju īsi izteikties. Es domāju, ka mēs jautājumā par procedūru standartiem mums ir jābūt ļoti konkrētiem noteikti, ir jābūt skaidriem noteikumiem iespējām. Uh, un uh, sistēmā, kurā strādos un veiks izmeklēšana Eiropas uh, prokuratūra. Turklāt jābūt arī juridiskai aizsardzībai apsūdzētājiem ļoti skaidri ir jābūt noteiktam, kāds tās būs, un arī jautājumā par kompetenci prokuratūra ietvaros. Tam ir jābūt uh, pārbaudāmam. Mums ir jāpamatojas uz objektīviem kritērijiem. Citādi būs uh, neatrisināti jautājumi, tiesiskajā aizsardzībā, un kaut kādā es arī domāju, ka mums vajadzētu parūpēties par to, ka mūsu grozījumi, kurus mēs kopā pieņemsim, un uh, labprāt es uh, strādāšu pie kompromisa sasniegšanas, lai to visu arī uztvertu nopietni Eiropadomē. Tādēļ es arī domāju, ka mums vajadzētu pieņemt tādu nostāju, kas izvirzīt ļoti spēcīgas uh, prasības pēc būtības, un lai mums būtu arī iespēja debatēs ministru sanāksmēs eh, atkārtot izteikt savu viedokli. Paldies. Eh, mēs Paldies. Nākamā runātāja, paldies. Es gribu pateikties Jakolīno kungu, kungam par lielisko darbu, par mm, jāņem vērā šīs te darbs. Es domāju, tas ir svarīgs, jo nevar ignorēt, ka 14 dalību valstis, kas ir uh, ierunājušās par subsidiaritāti. Uh, Domāju, ka parlamentam būtu jāaicina komisija izveidot jaunu priekšlikumu, ņemot vērā Nacionālo parlamentu viedokli, jo citādi mēs graujam Lisabonas līgumu un šīs jaunās attiecības ar nacionālajiem parlamentiem. Mēs um, Mēs ļoti paļaujamies uz nacionāliem parlamentiem attiecībā uz subsidiaritāti. Es piedāvāju grozījumu par uh, ļoti, ļoti sensitīvu jautājumu kā mm, pierādījumu iesniegšanu un arī kā iesniegt apelāciju pret uh, uh, lēmumu. Mums vajag juridisku skaidrību, lai nebūtu pārklāšanās, lai mēs redzētu, kur uh, dalību valstis eh, ar savām dažādām sistēmām mm, ne, nevar savienoties. Piemēram, attiecībā uz izmeklēšanu. Es nedomāju, ka sistēma ar nacionāliem delegātiem darbotos. Vismaz ne tā, kā tā ir tagad definēta tekstā, un izmeklēšana vajadzētu joprojām būtu jāveic kompetentai nacionālajai iestādēji. Es cenšos pateikt to, ka mums ir jāstiprina mūsu spēja e, cīnīties ar e, krāpšanu, ar finanšu līdzekļiem, bet e, diez vai mēs varam tik ļoti ietekmēt nacionālos kriminālu sistēmas jautājumus. Šis teksts ir pilnībā jāpārskata. Citādi tas nebūs. Mēs nevarēsim to atbalstīt. Paldies. Thank you. Paldies. Atgriezīsimies pie referenta, lai tas sniegt mums noslēdzošos komentārus. Jā, ar interesi es uzklausīju jūs viedokļus, kas attiecas uz ēnu referentu izteikumiem, bet arī pārējo. Mēs um, zinām, ko teica Korācis Bildes kundze, un uh, arī komisijas viedokli. Ir skaidrs, ka instruments, kuru mēs uh, izstrādājam, attiecas uz Eiropas Savienības finanšu interesēm. Kopie centieni, kurus mums ir jāizteno kā Eiropas parlamentam, mums, eh, mums nostāja tādā kritiskā situācijā pret to, ko saka Eiropas komisija. Ja nekas netiks darīts, tad nebūs arī nekāda nostāja. Man ir uh, vienmēr radies, radusies pārliecība, ka vienmēr ir jābūt konkrētai nostājai. Mūsu uzdevums ir skaidri noteikts. Un citas komitejas arī sniegs savu ieguldījumu darbā. Un 500 miljonu iedzīvotājiem noteikti ir interese, lai būtu instruments. Un lai būtu iestāde, kurai būtu skaidra kompetence un labi definētas kompetences, un lai būtu uh, tiesības, pamatiesības, kas ir aizsargājamas, ja mēs to neizdosies panākt projektā. Un mēs gaidām, kā padoma arī izteiksies un ka būs priekšlikums, kas ņems vērā mūsu nostāju. Mēs esam Eiropas parlaments. Mums ir jāstrādā konkrēts dokuments un uh, jānostūta padomē un komisijā ar skaidrām norādēm, konkrētu struktūru, efektīvs instruments, lai pilsoņiem būtu iespēja lai būtu garantēts, ka tiks uh, aizsargāti finanšu resursi. Pastiprināt sadarbība, tas ir arguments, ko mēs sniegsim lai saprastu, kur ir šis konkrētais risinājums. Mums ir jāveido struktūra, kas rada pievienoto vērtību. Lai varētu Eiropas Savienības resursus izmantot labāk, lai tas nāktu par labu iedzīvotājiem, lai būtu labāka pieeja lai varētu labāk pārvaldīt resursus, lai varētu nodrošināt izaugsmi un atbalstīt mūsu svarīgo Eiropas Savienību. Uh, Tas arī um, būs mūsu rītsesijas noslēgums. Es uh, atgādinu kolēģiem, uh, ka šo pēcpusdienu tiekamies 3C50 telpā, ASP ēkā e un informēju kolēģis arī par to, ka šo pēcpusdienu es vēlos jūs aicināt ierasties savlaicīgi vai pat priekšlaicīgi pirms jūsu skatāmiem punktiem, lai nebūtu atkal jāatliek izskatāmie jautājumi, jo uzskatu, ka ir ārkārtīgi nepatīkami katreiz tērēt laiku uh, lai to vilcinātu, sagaidot uh, referentus. Tiekamies pēcpusdienu.